Thank you and uh, welcome to this joint. Lielas paldies un uh, esiet laipni sveicināti nodarbinātības un inte komiteju kopējā uzklausīšanā par transatla transatlantisko tirzniecības nolīgumu un investīciju partnerību. Pastāstīšu, kādās valodās mēs varēsim runāt un uh, Pēc tam došu vārdu Inta komitejas eh, priekšsādātājiem. Es eh, zinu, ka m, mm, daudzi liek lielas cerības uz uh, nolīgumu par brīvo tirzniecību un investīcijām, kas tiktu parakstīts starp Eiropas Savienību un ASV, bet uh, tas rosina arī dažādas bāžas. Tiek daudz runāts par vides aizsardzību, darbaņēmē aizsardzību un tiesībām daudzām lietām, kuras šobrīd Eiropā krīzes laikā atkal ir aktuālas. Dažas problēmas uh, šis nolīgums varētu atrisināt, bet uh, daži saka, ka nu, tirzniecības nolīgums varētu radīt vēl lielākas problēmas. Zinām, ka Eiropas Savienībā pastāv liels bezdarbs, bet uh, tā kā uh, Mēs esam Eiropas parlamenta deputāti un varam ietekmēt šī līguma parakstīšanu. Mēs varam un mums arī ir jāizdomā līdz galam, kādas cerības ar šo nolīgumu var saistīt un kādas būs mūsu prasības. Un tāpēc ir lieliski, ka mēs esam varējuši sarīkot šādu kopīgo komiteju sanāksmi, un eh, par šiem jautājumiem tad te arī varēsim runāt. Un nu, tagad došu vārdu Berntam Langem. Viņš ir INTA komitejas priekšsādātājs. Lūdzu, Bernt. Paldies, dārgie kolēģi, dāmas un kungi. Un patiešām jautājums, kas attiecas uz sociālajiem standartiem, uz nodarbinātību kā to ietekmēs TTIP nolīgums, un no tā ir vadoties arī jāvērtē šis nolīgums. Es esmu pārliecināts, ka nosacījumi ir izvirzīti pareizi, un tas varētu veicināt izaugsmi, nodarbinātību Eiropā un arī uzlabot darba ņēmēju tiesības. Tomēr ir ļoti precīzi jāraugās, lai priekšnoteikumi būtu pareizi un tas būs arī šīs uzklausīšanas būtiskākais aspekts, domājot par to, kā mēs varam izvirzīt pareizos priekšnosacījumus, lai veicinātu nodarbinātību, darbaņēmē tiesību aizsardzību un tam līdzīgi. Ir skaidrs, ka tirzniecības nolīgums tautā gūs atbalstu tikai tad, ja tas uh, radīs attiecīgos priekšnoteikumus uh, nodarbinātībai un darba ņemēja tiesība aizsardzībai. Un, protams, ka modernā tirzniecības nolīgumā nevar būt runa tikai par muitas barjeru nojaukšanu un netarifu barjeru likvidēšanu, bet arī mm, ir jārunā par ilgspējīgu attīstību. Ja mēs raugāmies uz TTIP, tad uh, tieši darba ņēmēju tiesību aizsardzībā ASV saskaras ar vairākiem izaicinājumiem. Jūs zināt, ka mm, uh, ASV ir atticējis tikai astoņas hartas darba ņēmēja aizsardzībai, proti bērnu darba aizliegumu un verdzības aizliegumu, bet um, ASV nav ratificējušas uh, nolīgums par kolektīvajiem uh, darba nolīgumiem. Un, ja mēs runājam par uh, tirzniecības nolīgumiem, tad vienmēr tiek uh, piešķirta liela vērība tam, lai tur tiktu iekļauti arī ilgspējas aspekti, lai tiktu ievērotas starptautiskās darba organizācijas uh, prasības, vides aizsardzība, lai tiktu pozitīvi risināti strīdu skatīšanas uh, jautājumi, lai tiktu paredzētas sankcijas par šo normu nepildīšanu. Un, protams, no šāda aspekta ir jāraugās arī uz investīcijām. Un šobrīd mēs daudz runājam par ASTS, mēs runājam par investoru tiesību aizsardzību, bet nekad nerunājam par to, vai investoriem, vai investori dara visu, lai ievērotu vidas standarts un darba ņēmēja tiesību aizsardzību. Un tāpēc mēs eh, vēlamies eh, tālāk attīstīt korporatīvās atbildības standartus un vēlamies iesaistīt pilsonisko sabiedrību sociālo standartu eh, īstenošanā lielākā mērā nekā tas ir bijis līdz šim, un tāpēc mēs eh, runājam arī par eh, konsultāciju grupām, kas eh, nodarbojas ar darbaņemē tiesību aizsardzību. Un tā tad ir vesela virkne izaicinājumu, uz kuriem ir jārod atbilde, ja mēs vēlamies panākt labu tirzniecības nolīgumu ar ASV. Un man, protams, būs interesanti uzklausīt, ko par to saka komisija kā komisija līdz šim vērtē iepriekš notikušās uh, sarunas par sociālo standartu ievērēšanu, un um, es tāpēc uh, sveicu komisijas pārstāvis, kas šodien ir ieradušies pie mums. Es uh, ļoti augsti vērtēju arī to, ka Korlī kundze no Starptautiskās darba organizācijas ir klāt. ILO nesen publicēja pētījumu par tirzniecības līgumu sociālo dimensiju, izvērtē dažādus tirzniecības nolīgumus visā pasaulē. Manuprāt, tas uh, sniedz arī labu pārskatu par to, kādam būtu jābūt tirzniecības nolīgumam ar ASV. Tas tad no manas puses ievadvārdiem arī viss. Liels paldies, uh, Langis kungs! Gribēju šeit eh, sveikt uh, eh, Ignācijā Besēris kungu, kurš ir galvenais sarunvedējs no ES puses. Došu jums vārdu ievadvārdiem. Well, thank you very much, and it's of course... Uh... Liels paldies, man tiešām ir liels prieks, ka mums ir tāda iespēja kopā ar jums apspriest TTIP no tādas perspektīvas, kā tas ietekmēs darba ņemēja tiesības un nodarbinātību. Savos ievadvārdos es negribēju runāt tikai par TTIP darba spēka sadaļu. Es, protams, uzskatu, ka tā ir ļoti būtiska šīs diskusijas daļa, bet es domāju, ka ir svarīgi izvēlēties holistiskāku, visaptverošāku pieeju, uh, raugoties uz uh, TTIP ietekmi uz nodarbinātību un uz sociālajiem apstākļiem. Mēs uh, līdz šim nesam noslēguši vēl nevienu tik ambiciozu līgumu ar ASV, kas uh, piedāvās būtiskus darba tirgus uzlabojumus, ietekmēs izaugsmi un nodarbinātību Eiropā. Uh, Un pašlaik nav iespējams precīzi pateikt, cik uh, daudz jaunu darba vietu radīs šis nolīgums, bet viens ir skaidrs. Ar lielu pārliecības līmeni mēs varam teikt, ka daudzas darba vietas uh, Eiropā ir atkarīgas no tirzniecības ar ASV. Aptuveni 5 miljoni darba vietu ir atkarīgi no tirzniecības ar ASV un Šis e, nolīgums ļaus ievērojami paplašināt transatlantisko tirzniecību, kas e, pozitīvi veicinās nodarbinātību. Un tas, protams, nozīmē, ka ir nepieciešams panākt vienošanos par līgumu, kas ir gan ambiciozs, gan līdzsvarots, un es negribētu šajā prezentācijā ieslīgt cīkās detaļās, bet pastāstīšu jums par galvenā, galvenajiem aspektiem. Uh, iekšējā tirgus uh, asi pakalpojumiem, tarifiem. Un gribēju atgādināt, ka mēs uh, nesen noslēdzām līgumu ar Kanādu, kas uh, diezgan skaidri parāda, cik lielu ambīciju līmeni mēs varam mm, panākt, runājot par nolīgumu ar ASV. Mēs esam likvidējuši praktiski 99% tarifu tirzniecībā ar Kanādu, paredzot uh, bu, aizsardzību arī mūsu jutīgākiem lauksaimniecības nozares uh, lauksaimniecības nozarē. Mēs uh, esam neesam uzņēmušies arī saistības audiovizuālajā sektorā, un es domāju, ka turpinot nolīgumus par publiskajiem pakalpojumiem, mēs pilnībā uh, saglabāsim eh, noteikumu, ka zināms pakalpojums eh, var sniegt valsts sektors. Un tā ir tā pieeja, kuru mēs izvēlēsimies sarunās ar ASV. Mēs esam panākuši arī būtiskus rezultātus eh, divās jomās, kur sarunas būs ļoti grūtas, bet uh, šīs divas jomas mums ļoti interesē, proti nediskriminācija valsts iepirkumos un geogrāfisko izcelsmes eh, norāžu aizsardzība. Protams, ka runājot par TTIP, mēs eh, mēģinam uzlabot arī regulatīvo eh, savietojamību starp PS e un ASV. Un viss, ko mēs tur darām, balstās uz diviem ļoti būtiskiem principiem. Pirmkārt, aizsardzības līmenī nebūs uh, nekāda lobija, mēs uh, nevaram apdraudēt sociālo tiesību, aizsardzību, vienlaikus uh, nepaturot ES regulatīvo lomu šajos jautājumos. Un ņemot to visu vērā, mēs esam pārliecināti, ka šis lielā mērā šī līguma iespējas eh, nodrošināt eh, pienācīgu izaugsmi būs atkarīgs no mūsu regulatīvās kapacitātes. Minēšu arī dažus piemērus. Piem, mēs mēģināsim palielināt uh, automobīļu eksporta no Eiropas uz ASV, un uh, šajā ziņā tarifi uh, spēlē tikai ierobežot lomu ASV. Tie sastāda tikai 2,5%, bet tā kā pastāv atšķirības drošības standartos, mūsu kapacitāte ir ārkārtīgi svarīga. Eksporta uzlabošanas iespējas būs atkarīgas no tā, cik lielā mērā mums izdosies tuvināt drošības standartus. Uh, Vēl viena problēma ir birokrātija, nevajadzīgas uh, pārbaudes, kas īpaši ietekmē nelielus uzņēmumus. Un, ja viņi vēlas eksportēt uz ASV, viņiem ir jāsaskars ar apgrūtinošām pārbaudēm, kas uh, būtiski attur šos uzņēmumus no eksporta. Un vairākās nozarēs, piemēram, farmaceitikā, uh, medicīnas ierīcēs un citur, bet arī mm, pārtikas eh, nozarē mm, šie šķēršļi būs jālikvidē. jālikvidē. Un, protams, eh, vienlaicīgi ir jādomā par darba ņemē tiesību aizsardzību. Mēs eh, jau kopš līguma ar Koreju visos nesenajos darba nolīgumos esam iekļāvuši sadaļu par uh, darba ņēmēju tiesību aizsardzību un ilgspējīgu attīstību, tur ietilpst arī vīdes jautājuma sadaļa, bet um, ASV gadījumā ir svarīgi paturēt prātā, ka mēs esam rīkojušies tāpat, un pat pirms mēs sākām apspriest uh, vīdes jautājumus uh, ASV šajās jomās bija daudz ko darījusi. Un mēs vadāmies pēc kopēja pieņēmuma, ka nolīgumā ir jāiekļauj spēcīgi darba ņemēja tiesību aizsardzības atzīšana. Protams, ka pastāv atšķirības starp ASV modeli un ES modeli, un šajās sarunās mēs domājam par to, kā ir, atris, kā ir iespējams atrisināt šīs atšķirības. Uh, balstoties eh, nevis uz eh, mazāko iespējamo kopsaucēju, bet gan uz eh, saprātīgām idejām par to, kam šajā nodaļā būtu jāietilpst. Manuprāt, ar Kanādu šī sadaļa līgumā ir izveidojusies ļoti spēcīga. Tur ir iekļautas sadaļas par darba spēku un vīdi. To visu jūs varat izlasīt mūsu mājaslapā, un uz to mēs balstīsimies arī stādinās ar ASV. Vienlaikus mēs redzam, ka ir vesela joma uh, iespēju, kur mēs uh, neesam pavirzījušies uh, tik labi uz priekšu, um, kā sarunās ar Indiju un Kanādu. Un tā kā šeit ir arī starptautiskās darba organizācijas pārstāvi, man ļoti interesēta, ko jūs sakāt pār, par šiem jautājumiem. Uh, Viena lieta, ko ir būtiski paturēt prātā, runājot par visiem nolīgumiem, ir tas, ka ir jāatzīst ALO kompetence un starptautiskās darba organizācijas kompetence. Mēs esam iekļāvuši normas, kurās ir noteikts, ka neatkarīgi no tā, vai valsts ir ratificējusi vai ne ILO konvencijas, ir jānodrošina, ka likumdošana atbilst šo konvenciju principiem. Tās ir tādas uh, pamatsaistības, neraugoties uh, uz to, vai jūs esat ratificējuši ILO konvencijas. Mēs uh, esam iekļāvuši arī konkrētus uh, darba tiesību ņēmēja aizsardzības aspektus uh, ar kuriem ILO ir pēdējā laikā strādājusi. Un visos nolīgumos ir paredzēts, ka ir jāturpina strādāt, lai tiktu ratificētas tās ILO konvencijas, kuras vēl nav ratificētas. Vēl viens eh, mūsu nolīguma svarīgs elements ir pilsoniskās sabiedrības loma. Nolīgumā ar Kanādu mums izdevās panākt sistēmu, kurās uh, Mēs paredzējām abās valstīs eh, grupas, kas eh, strādā ar vīdes un darba spēka jautājumiem, un kopīgu grupu, kas novēros eh, ilgspējas, ilgspējīgās attīstības sadaļas īstenošanu. Un, manuprāt, ambīcija līmenis nolīgumā ar Kanādu ir diezgan augsts. Arī ASV līgumā būs paredzēta pilsoniskās saviedrības aktīva iesaistīšana monitoringa procesā. Vēl mums ir jādomā par to, cik lielā mērā paredzēt pilsoniskās sabiedrības iesaisti ilgtspējas sadaļā, jo ir arī daudzi citi aspekti, par kuriem mēs runājam TTIP uh, nolīgumā, kas interesē sociālos partners un var jums minēt arī dažus piemērus. Viens no šiem um, principiem ir tas, kā mēs varam paredzēt, lai nākotnē būtu institūcijas, kas nodrošinātu regulatīvo sadarbību. Un mēs domājam par to, kā uzņēmējs, pilsonisko sabiedrību un nevalstiskās organizācijas arī iesaistīt šajā regulatīvajā sadarbībā. Runājot par situāciju ar sarunām, tās pēdējo gadu laikā ir bijušas ļoti intensīvas. Tagad pirms nākamās saruna kārtas mēs nāksim klajā ar jaunu konkrētu priekšlikumu ilgspējas e, sadaļā. Un tad, kad e, ASV būs tam piekrituši, šis dokuments būs publisks, par to ir panākta vienošanās caurskatāmības uzlabošanas nolūkā. Un šis dokuments būs pieejams mūsu mājaslapā. Jūs, protams, varat raudzīties uz nolīgumu ar Kanādu, un tur droši vien ir lielākā daļa no tiem elementiem, kas būs iekļaut mūsu jaunajā priekšlikumā. Paldies Besero kungam. Tagad vārds uh, kolīgi Kulibalī kundzei, kas pārstāv starptautisko darbu organizāciju un tās pētniecības nodaļu. Jūs esat sagatavojusi PowerPoint prezentāciju. Jā. Paldies, es vēlētos pateikties komitēja par iespēju uzstāties šeit. Es esmu vecākā ekonomiste ILO pētniecības departamentā, un es strādāju pie globalizācijas, konkurētspējas un darba standartiem. Uh, Ehm, mūsu departaments ir iesaistīts um, projektā, kur mērķis ir izvērtēt uh, darba noteikumu efektivitāti nolīg, uh, tirsniecības nolīgumos. Un mēs esam nesen publiskojuši arī attiecīgu dokumentu. Mēs to atstāsim pie izejas uh, zālē. Jūs varēsiet iepazīties. Tātad mēs detalizēti analizējam tirzniecības nolīgumus no darba apstākļu viedokļu un arī piedāvājam rekomendācijas. Šodien eh, Mana prezentācija balstās uz mūsu veikto pētniecību, bet es galvenokārt uzmanību pievērsīšu ILO lomai, respektējot darba noteikums tirdzniecības nolīgumos. Runa ir par labās prakses, piemēram, jo īpaši attiecībās starp Eiropas Savienību un ASV, bet arī mēs balstāmies uz citiem piemēriem, kurus varētu izmantot tētī procesos. Mēs neanalizējam uh, tieši. Eh, TTIP, jo mēs analizējam tos līgumus, kur jau ir ratificēti. Tātad eh, prezentācijas struktūra ir sakojoša. Vispirms es sniegšu vispārēju pārskatu par to, kāda ir situācija attiecībā uz darba noteikumiem divpusējos uh, tirzniecības nolīgumos. Tad es sniegšu ieskatu par ILO lomu atsaucoties uz uh, darba. Um, normām, un visbeidzot es runāšu par Eiropas Savienības un ASV pieeju uh, un runāšu par to, kā ir iespējams strādāt pie standartiem tirsniecības nolīguma ietvaros. Šajā pirmajā tabulā ir redzams, uh, um, tik, uh, cik daudz ir bijis tirsniecības nolīguma līdz 2014. gadam. Uh, kopš darba noteikumi ir tikuši iekļauti tirsniecības līgumos šo te Um, noteikumu skaits ir palielinājis. Tā tad ir 68 nolīgumi ar uh, noteikumiem par darba apstākļiem 2014. gadā. Tātad tas ir kopējs skaits varbūt grūti saskatīt to, kas ir šajā tabulā. Šajā tabulā ir uh, nesenāk dati, tātad par laika posmu kopš 2010. gada, un te ir runa par vispārējo uh, nolīgumu skaitu, uh, to nolīgumu, kas ir spēkā kopš 2010. gada. Kopā ir bijuši 28 nolīgumi kopš 2010. gada. Un... Paldies, priekšsādātāji! Lielas paldies um, abām komitejām par mūsu uzaicināšanu. Mēs pārstāvam visas uh, arotbiedrības, valstu centrus un nozaru federācijas uh, ārpus ES uh, un plašāk. Mums ir diezgan plaša nostāja par TTIP Un ir arī tā saucamā sarkanās līnijas. Viens ir par ISDS, es domāju, ka par to mēs šodien vēlreiz nerunāsim. Tad ir runa par garantijām publiskajos eh, pakalpojumos, eh, un to arī jau iepriekšējais runātājs eh, minēja. Ir tātad mērķi, komisija mērķi garantēt publisko pakalpojumu ievērošanu, taču tajā pašā laikā te ir negatīvs saraksts kas balstās uz uh, cita nolīguma, un mums ir arī jautājumi par šo, bet par to mēs vēl runāsim. Bet uh, runājot par darba un sociālo politiku, uh, tad šis ir mūsu šīs dienas galvenais saruna temats, un uz to arī uh, koncentrēšos. Pirms pievērsties tehniskākiem aspektiem, runājot par nodarbinātību TTIP ietvarā, uh, Es pievērsīšos jautājumiem, kas ir saistīti ar, um, no, uh, ar um, darbu izpētes uh, kvalitāti, tātad um, cienīga un atbilstoša darba nodrošināšana. Uh, TTIP ir viens no pamatmērķiem. Komisija ir balstījusi savus uh, apsvērumus uh, uz tādu vispārīgu līdzsvara modeli, kas ir automātiski aprēķināts, un um, tas um, ir tāds pats modelis kā Pasaules banka, e, kad tā veic savus aprēķinus, un mēs jau zinām, cik Pasaules banka ir veiksmīgi nodrošinājusi um, pienācīgas uh, darba vietas. Un jautājums par to, kur bija darbi, kādi bija darbi un kāda bija šo darbu kvalitāte. Uh, Šis jautājums joprojām ir atklāts un nesen mēs atklājām pētījumu rezultātus, kuros atspoguļos tas, ka TTIP um, veicinās tieši otrādi darba vietu samazināšanos. Uh, Un tātad šie rezultāti ir pilnīgi pretēji iecerētēm. Te ir ļoti liela jautājuma zīme. Ja mēs runājam par darbiem, par nodarbinātību, tad kur tie būs? Mēs um, esam tāpat dzirdējuši par to, ka tehniskais ziņojums um, par šo jautājumu un ar aprēķiniem arī ir atlikts. Tātad rēķināšana šeit ir lielas problēmas. Kā jau teicu, ir liela jautājuma zīme par to, vai tad eh, tiešām būs vairāk darba vietu. Ja mēs tās nezaudēsim, tad vairāk eh, jau nu, noteikti nebūs darba vietu. Vienmēr ir zaudētāji, vienmēr ir ieguvēji šādos darījumos, eh, un ar to ir jārēķinās. Komisija pieminēja globalizācijas pielāgošanās fondu, kas varētu kompensēt eh, zaudējumus eh, zaudētājiem, taču mēs eh, varam konstatēt to, ka kopumā sistēma nav saprotama, un mm, daudzi šeit arī to tā uztver, taču vairāk kā skaidrs ir tas, ka mums būs nepieciešams kāds pielāgošanās mehānisms. Runājot par regulējumu, uh, Nu, TTIP nav tikai par pieju tirgumu, bet runājot par regulatīvo konsekvenci. Ja mēs eh, atceramies eh, to, kas eh, notika transatlantiskajā tizniecības padomē, kas, gā, kas norisinājās gadiem ilgi, nu, tad mēs gadiem ilgi mēģinājām panākt to, ko jūsuprāt, vajadzētu veikt šim regula šai regulatīvai padomē? Tika mēģināts izstrādāt standarts un rezultātu nebija. Runājot par šo regulatīvo konsekvenci, vai tam ir jābūt uh, pašā nolīgumā vai atsevišķi? Es uh, esmu ļoti nobažījies par to, ka mēs veiksim tizniecību pretēji standartiem, un tam ir jāpievērš ļoti liela uzmanība. Tāpat uh, piekrītu Ignasiev par to, ka, ja ir šāda regulatīva padome, ir jābūt arī sociālo partneru līdzdalībai. Transatlantiskajā ekonomiskajā padomē ir uh, padomnieki, ir pat padomnieki no patērētāju padomes uh, tieši transatlantiskās padomas, bet eh, tieši darbinieku un, un darba ņēmēju padome, eh, kas eh, runā tieši par nodarbinātības jautājumiem, līdz šim nav pietiekami aktīvi iesaistījusies. Tātad šis aspekts joprojām nav pilnībā nodrošināts. Ja mēs runājam par ilgtspējīgu nodarbinātības attīstību, par ko runāšu arī vēlāk, mēs uzskatām, ka ir nepieciešams runāt arī par sociālo politiku. Un īpaši jārunā par investoru līdzatbildību. Tātad investīciju sadaļā ir jāiekļauj arī OECD vadlīnijas eh, par multinacionāliem uzņēmumiem un sociālo politiku ANO principi par uzņēmējdarbību un globālais kompakts, tas viss ir jāiekļauj no līguma saturā, un tas ir jāmin arī nodarbinātības jautājumu sadaļā. Tālāk runājot par pakalpojumiem, kā jau teicu, mums būtu nepieciešams pozitīvs saraksts ar saistībām, un tur jāmin tātad arī sociālā politika Tas ir ļoti būtisks jautājums. Ne tikai tādēļ, ka ļoti liels cilvēku skaits, kas tur iesaistās, bet arī tādēļ, ka principā šobrīd es nolīgumos ir tāda kā parindas piezīme, kurā ir minēts tas, ka eh, cilvēkiem, kas ka ir nepieciešamas eh, tātad minimālie tiesība akti, uh, Eh, konkrētiem darbiniekiem, kas nav atrunāti pārējā tekstā. Mēs uzskatām, ka viss ir jāiekļaut tekstā, nevajadzētu būt šādām pariņas piezīmēm par, par eh, atsevišķām darbinieku kategorijām, kas nav atrunātas eh, tekstā kopumā. Tālāk 94. ILO sadaļā mēs varam konstatēt par to, ka būtu jābūt neregresīvai klauzulai, tātad ir jābūt pietiekamam aizsardzības līmenim, kas ir nodrošināts, un šeit mēs varam runāt par tā saucamajām sarkanajām līnijām, kas jā, ka, kuras nedrīkstētu pārkāpt standartu ievērošanām. Darba apstākļiem ir jābūt uh, skaidri atrunātiem, un tur ir jāprādās arī strīdus, uh, strīdu risināšanas procedūrai. Vairākos uh, mēs esam jau to saskārušies, un vajadzētu domāt arī par vides aspektu un jāskatās uz to, kā amerikāņu partneri vēlētos risināt uh, tieši šo jautājumu. Taču viss jautājums saistās ar standartiem, ar atšķirīgiem standartiem, kas uh, sakņojas tajā, ka ASV nav ratificējusi vairumu ILO konvenciju. Tajā pašā laikā, protams, ir daudz valsts, kas ir ratificējušas eh, ILO konvencijas, taču praksē tās nepiemēro. Un tādēļ varbūt, ka mūsu nolīgums eh, var, varētu palīdzēt risināt eh, šīs problēmas, jo īstenošana praksē ir atslēgas vārds, tas ir pats svarīgākais jautājums. Mums ir nepieciešams konkrēts laika grafiks par saistību izpildi ASV paziņoja, ka netaisās ratificēt šos tekstus eh, noteiktajā laika grafikā. Tātad jāskata, kā mēs piemērosim praksē šīs normas, kā tas iznosies praksē, un varbūt, ka var arī iekļaut vairākas eh, saistības eh, pielikumos, lai nebūtu jāveic ratifikācija šobrīd. Tālāk, runājot par um, citām ILO konvencijām, kas varbūt nav pašas būtiskākās, bet arī dzēns kar šo jomu. Papildu ILO konvencijām mēs vēlētos uh, arī Eiropas sociālā modeļa elementus, kam būtu jāparādās. Būtu jāatspoguļo darba vietas demokrātijas uh, no, normas, uh, kā arī citas normas, kas ir aktuālas Eiropas Savienībā. Uh, tam ir jāprādās arī apakšfederālā līmenī. Runa nav par nolīgumu starp Vašingtonu un Briseli, runa ir par to, ka tam ir jāparādās praksē visos līmeņos. Un nolīgumam ir jābūt tādam, ko var īstenotu praksē, ir jābūt efektīvam sankciju mehānismam, kā tas parādās arī starp ASV un Kanādu. Uzskatām, ka ir jābūt pietiekami efektīviem līdzekļiem, lai mēs arī praksē redzētu šo saistību īstenošanos. Ir jābūt um, daļām tekstā, kas paredz to, ka noteikumu nevieru, ne, neievērošanas gadījumā būs arī e, sankcijas, un tātad šai procedūrai ir skaidri jāparādās tekstā ir skaidri jānosprauž sarkanās līnijas, jānosaka principi, un šiem principiem ir jābūt saistošiem. Komisijai vai, vairāk reizi gan esmu vaicājis, ko nozīmē tieši vārds binding saistoši, kā tas eh, atspokļosies praksē. Un visbeidzot, ņemot vērā, ka pārsniedz laiku, mēs eh, gribētu tātad standarta ievērošanu darba apstākļiem. Protams, ka ir pausta vēlme pēc jauniem uh, mērķiem un jauniem standartiem, taču tajā pašā laikā nedrīkst uh, aizmirst uh, jau agrākos standartus. Paldies! Liels paldies! Došu vārdu Santos kundzei no Business Europe. Paldies priekšsādātāji, labrīt visiem! Mēģināšu pastāstīt, eh, kāds ir darba redzējums uz šiem jautājumiem. Viņi ir tie, kuri veidos darba vietas. Manuprāt, sākumā ir svarīgi atzīmēt, ka, protams, mums ir labas, eh, nepieciešama laba investīcija un uzņēmē darbības vīde. Biznes Europe eh, ar netuktu apspriež jau ilgi ar saviem sociālajiem partneriem, un mēs visi vēlamies pēc iespējas labāku uzņēmēju darbības vidi, lai nodrošinātu labākas darba vietas, jaunas darba vietas. Un te ir jāpiekrīt, ka ir nepieciešama labāk, labāk apmaksāti darbi un vairāk darba vietu. Un viens no priekšnosacījumiem ir lielāki ieguldījumi eiro ārpus Eiropas. Eiropas kam ir sasaite ar nodarbinātību Eiropā. Un, protams, ka tur mēs varam raudzīties uz tīrzniecības sakariem. Tā mums ir galvenā prioritāte Eiropā, bet mēs nerunājam par iekšējo tīrzniecību, kas arī ir svarīga. Ir tiešām nepieciešams vienots uh, iekšējais tirgus. Eiropā šajā ziņā daudz kas ir panākts, mēs daudz runājam par investīcijām. Uh, par to, ka ir jānodrošina ilgspējīga investīcija politika Eiropas Savienībā, bet uh, man te ir jāpiemina arī enerģija, jo tas ir ārkārtīgi būtiski Eiropas biznesam. Tas ir viens no tiem aspektiem, kur mēs uh, zaudējam konkurētspēju, piemēram, salīdzinājumā ar ASV tirgu. Un daudzi ES uzņēmumi, kas ir ļoti atkarīgi no enerģijas, pārceļ investīcijas uz ASV, jo tur izmaksas ir zemākas. Un šādā kontekstā, domājot par jaunu un labāku darba vietu veidošanu Eiropā, ir jāatceras, ka mēs sacenšamies ar citām valstīm ārpus Eiropas, kas uh, ļoti bieži uh, investīciju vide ir konkurētspējīgākas. Un mēs kā uzņēmēji uzskatām, ka TTIP sniegs labākus priekšnoteikumus, lai veicinātu investīcijas un veidotu darba vietas. Es te nerunāšu par zaudētām vai iegūtām darba vietām, ko varētu, kas varētu būt TTIP sakas, Bet gribu teikt vienu lietu. Ja mēs panākam vienošanos, tad tā ir pozitīva vienošanās, jo jūs zināt, ka visi citi nolīgumi, piemēram, nolīgumā ar Koreju, kur mums bija aktīvas sarunas par automobīļu nozari, tad mēs tās atrisinājām, bet mēs redzam, ka TTIP atbalsta lielākās nozares, un mēs uzskatām, ka tas būs pozitīvs nolīgums, kas nāks par labu Eiropas uzņēmējiem un investīcijām un jaunu darbu vietu veidošanai. Runājot par ilgspējas sadaļu, kas arī ir šīs dienas saruna tēma. Mēs atbalstam šādu attīstību, un to minēja arī iepriekšēji runātāji. Ne visos līgumos ir iekļautas prasības par darba apstākļiem un vidi. Tas ir salīdzinoši, tā ir salīdzinoši jauna pieeja un sākotnēji mēs vēlējāmies iekļaut to brīvās tirzniecības nolīgumos, bet redzam, ka šādas normas aizvien vairāk tiek iekļauts arī nolīgumos ar attīstības valstīm, un tas ir apsveicami, jo uh, Tirzniecības nolīguma galvenais mērķis ir uzlabot tirzniecības attiecības un investīciju vidi. Par sociālajiem aspektiem mēs runājām jau Pasaules tirzniecības organizācijā, kad apspriedām Singapūras darba kārtību 1998. gadam. Bet um, ir būtiski runāt par sociālajiem aspektiem. Šobrīd situācija ir mainījusies un uh, šīs divas tēmas gūst aizvien plašāku atbalstu. Tagad mēs tās apspriežam arī PTO. Nevajadzētu atkārtot varbūt uh, vai dublēt viņu darbu, bet ir skaidrs, ka šīs divas tēmas uh, nolīgumos parādās. Mums kā uzņēmējiem ir jāņem vērā divas lietas Protams, brīvās tirdzniecības nolīgumos ir jāiekļauj darba tiesību un vīdes uh, sādaļas, bet no otras puses mēs uh, redzam, ka šīs divas sadaļas ir zināms apslēpts protekcionisms. Mēs zinām, ka situācija eh, pasaulē ir atšķirīga, ne katrai Eiropas Savienības eh, dalībvalstī ir identiska sociālā politika, un tāpēc es domāju, ka ir naivi uzskatīt, ka TTIP nodrošinās visiem vienādu sociālās aizsardzības līmeni. Mēs varam to mēģināt, un mēs kā Eiropieši, protams, eh, vēlētos, lai citi atbalsta mūsu sociālo modeli, tomēr ir jāņem vērā arī tas, ka attīstības līmenis daudzās valstīs, ar kurām mēs runājam un risinām sarunas, protams, ne jau ASV, bet uh, daudzās citās valstīs uh, šis līmenis nav tāds pats kā pie mums. Un ja mēs uh, risinām sarunas ar tādu valsti kā Vietnama, tad ir jāizmanto atšķirīga pieeja šāda veida normām, nevis uh, mm, pieeja, kas uh, dara attiecībā uz ASV. Ir svarīgi ka brīvās tirzniecības nolīgumos tiek iekļautas normas, ka dalību valstis uh, īsteno savu likumdošanu. Protams, uh, tām ir jāmēģina panākt uh, progress, lai uzlabotu situāciju, bet gal galā tām ir jāpiemēro sava likumdošana. Un, un tas jau ir arī dažos ES brīvās tirzniecības nolīgumos. Valstīm nevajadzētu izmainīt izmantot uh, likumdošanu vai grozīt likumdošanu, lai mm, pasliktinātu investīcijas. Ir nepieciešams zināms uh, minimālo vīdes un sociālo standartu kopums, un šos standartus nevajadzētu pazemināt, lai veicinātu tirzniecību vai ieguldījumus. Bet tā tālāk parunāšu par aptvērumu. Ir skaidrs, ka šodien mēs redzam, ka ASV un ES pieejas atšķiras. ES mēs uh, veicinām un atbalstām ILO konvenciju piemērošanu, bet arī SITA darba kārtības jomā jau ir, paveikt, uh, ievēru, ir paveikts ievērojams darbs. Un tā ir pozitīva attīstība, un mums vajadzētu to iestrādāt arī tītip par papildus aktivitātēm un to, ko var darīt uzņēmumi. Ir skaidrs, ka uzņēmumam šodien, ir tīpaši Eiropas uzņēmumam, ļoti svarīgs ir tāls, un lai ko mēs arī darītu Eiropā, lai kādus uh, sociālos vai vides standartus mēs arī ievērotu, mums uh, tādi paši standarti ir jāievēro arī ārpus Eiropas, un ir jāpatur prātā, ka ir nepieciešams minimālais juridiskais satvers, kas nav atkarīgs no Eiropas uzņēmumiem, un tas ir atkarīgs no valstīm, kur mēs strādājam, un tas nav uzņēmumu varā grozīt spēkā esošo likumdošanu. Reizēm mūsu iespējas ierobežo spēkā esošā likumdošana. Protams, ka ir nepieciešams paplašināt korporatīvās sociālā, sociālās atbildības normas, bet ir jāapzinās, ka šīs schēmas ir dažādas. Un mums ir jānodrošina arī attiecīgās likumdošanas ievērošana tajā valstī, kur mēs darbojamies. Kā jau es teicu, valstis ir atšķirīgas. Vēl ir jānodrošina, ka mēs eh, vēlamies šīs eh, vides un darba apstākļu normas, bet ir jānodrošina, lai tās tiktu īstenotas. Nav jau svarīgi pats eh, par sevi, ka šīs normas pastāv, tās ir jāīsteno. Bet uh, juridiski saistošas normas negarantē, ka tās tiks ievērotas. Uh, Mēs zinām, ka Gvatemalas gadījumā e, bija nepieciešami seši gadi, lai lieta varētu tikt izskatīta arbitrāžas e, tiesā, un mums ir tāpēc jāveicina e, pilsoniskās sabiedrības iesaistīšana, kas varētu labāk panākt šo darba standartu īstenošanu. Sankcijas mūsu gadījumā nestrādās, un mēs nevarēsim uzlabot standartus pilnīgi visās valstīs. Merci, euh, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētā kungs. Mēģināšu iekļauties laikā. Vispirms trīs principu jautājumi, kas varbūt nav tik saistīti ar nodarbinātību, bet nu no tomēr, pirmkārt par ISDS, nu jūs jau zināt, mēs jau INTA kontekstā izteicām savu reakciju par ISDS. Uzskatām, ka tas ierobežos regulējumu kapacitāti sevišķi nodarbinātības jomā. Otrakārt, uh, regulatīvās sadarbības fórums. Um, jūs teicāt, ka vajadzētu atvieglot uh, dublēšanos uh, kontrolas jomā, minējāt uh, medikamentus, ķīmiju, farmāciju, medic un, un minējāt arī MVU. Es īsti nesaprotu, kādā sakrā runa ir par šo jomu. Un treškārt par pozitīviem, negatīviem sarakstiem Mēs vēlētos, eh, lai kāda, kāds arī būtu šis saraksts, pozitīvs vai negatīvs, atgriezties pie regulējuma, kas būtu vispārējās Eiropas Savienības interesēs. Es domāju, ka mēs eh, visi šeit runājam par ietekmes novērtējumiem, kas ir ļoti optimistiski kā jūs ņemat vērā šos ietekmes novērtējumus, kas varbūt nav tik pozitīvi, kas ir diezgan negatīvi? Ir, piemēram, brīvās apmaiņas nolīgumu analīzes, kas parāda, ka pēc desmit gadiem ņemot vērā to, ka sākotnēji tika paredzēti 10 miljoni jaunu darba vietu, rezultāti ir daudz mazāki. Turklāt ir samazinājusies sociālā aizsardzība ASV, kas jau tā nebija liela. Un, ja meksikāņiem ir pieaudzis, pieaugusi pirktspēja, ja viņam būtu pieaugusi pirktspēja šī nolīguma ietverās te ASV un Meksiku, tad tas būtu ļoti pozitīvi, taču kaut arī alga Meksikā pieauga izdevumi pieauga arī, cena līdz ar to pirktspēja Meksikā tieši samazinājās. Līdz ar to mēs varam secināt, ka šāda nolīguma rezultāti jau ir bijuši negatīvi. Un eh, tā tad eh, vajadzētu ņemt to vērā. Paldies, eh, Šuster. Kungs, lūdzu. Liels paldies, priekšsādātā, ņemot vērā ierobežoto laiku. Es gribētu koncentrēties uz diviem jautājumu kompleksiem. Pirmkārt, par darba tiesībām. Uh, ASV ir valsts, kas daļai nav ratificējusi ILO konvencijas, bet uh, ļoti bieži arī pārkāptās. Un, nu, piemēram, Tenisijas štatā tika mm, novērsta arotbiedrības veidošana mm, fabrikā. Un tāpēc ir jādomā par uh, to, kāda izskatīsies um, uzraudzības mehānismi ILO normu ievērošanai, pat ja šīs normas nav oficiāli apstiprinātas, un šim mehānismam ir jābūt spēcīgam. Vai tajā tiks paredzētas skaidras arotbiedrību tiesības? Jo te mēs varam domāt arī m, mm, par analoģijām ar investīciju aizsardzību. Tas būtu pirmais jautājuma loks. Otrais jautājuma loks, kurus gribēju pakomentēt, ir pozitīvā, pozitīvā ietekme. Uh, pozitīva ietekme balstīsies uz eh, plašāku specializāciju. Eh, tā apgalvo vir, ekonomikas eh, pārstāvi, bet tas nozīmētu, ka būtu nepieciešams struktūrāls pārmaiņas. No otras puses tas nav iespējams. Tas atkal nozīmē, ka nozares un reģioni tiks ietekmēti dažādā mērā. Tāpēc jautājums ir šāds kādas ir nozara pēļņas iespējas abās pusēs, kuri būs vinnētāji un kuri būs tie reģioni, kas zaudēs, un kuras būs tās nozares, kuras zaudēs. Un to tad vajadzētu iekļaut šajā uh, aprēķinā, jo mēs zinām, ka Eiropas valstīs ir ļoti atšķirīgs attīstības līmenis, un tas ir nepieciešams, uh, lai mēs saprastu, kā tas ietekmēs Eiropu. Vai komisija ir veikusi kādu pētījumu par šī līguma ietekmi, un ja komisija šādu, pasūtīju, šādu pētījumu nav pasūtījusi, kāpēc nē? Paldies, nākamā runātāja. Paldies, priekšsādātā kungs. Paldies vispirms jau visiem runātājiem par ļoti noderīgajām prezentācijām, kas mums ļaus izvērtēt šo jautājumu pirms pieņemam lēmumu. Daži no jums runāja par normām kam jābūt piemērojamam praksēm. Tas ir ļoti svarīgi, jo tik tiešām, ja uz papīra ir ļoti labs regulējums, bet praksē to nevar piemērot, tad tam nav nekādas jēgas. Mans jautājums būtu šāds. Vai jūs varētu pateikt, kādas ir pamata profesionālās normas, kurām būtu jābūt šajā nolīgumā, vai mēs varētu iepazīties ar tādu uzskaitījumu? Un tālāk jautājums par uh, cilvēkiem, kas eh, pārstāv CES. Jūs eh, runājāt par eh, Eiropas darba tirgus izvērtējumu. Kādi, jūsuprāt, būtu tie instrumenti, kas būtu jāpiešķīra uzņēmējiem, lai viņi spētu izveidot jaunas un drošas darba vietas Eiropā? Paldies! Paldies, nākamais eh, runātājs. Paldies eh, visiem šī rīta runātājiem par prezentācijām un par eh, viedokļiem, kas būs ļoti noderīgi, lai mēs varētu sekot līdzi šīm sarunām. Vairāk no jums minēja bažas par šo procesu un varbūt vajadzētu nedaudz uh, nogaidīt eh, pirms eh, izdarām secinājums eh, par to, vai tas ir labi vai slikti, jo vēl neesam aizviesījušies tik tālu, lai varētu par to spriest. Un jautājums par to, kā TTIP varētu ietekmēt nodarbinātību un izaugsmī un uzlabot uzņēmumu situāciju, kas ir ļoti akūti svarīgi jautājumi šeit Eiropā. Jautājums jau varbūt nav par tiesiskumu, kas joprojām pastāvēs. Jautājums ir par to, vai mēs varam sniegt cilvēkiem pārliecību par to, ka viņi var investēt Eiropā. Varbūt, ka mēs varētu iekļaut papildu klauzulu par uh, investoriem šajā kontekstā. Tālāk jautājums uh, par uh, to, ko runāja Brasējo kungs, tātad eh, jautājums eh, par to, vai mēs diskutēsim par vides un nodarbinātības standartiem, jo, cik saprot, nav mandāta, kas atļautu pazemināt Eiropas standartus. Tātad šāds būtu jautājums. Paldies, Karī kundze. Jā, paldies. Es gribēju pateikties visiem runātājiem. Jūs visi uzstājāties ļoti interesanti. Un te es esmu ieradusies pēc tikšanās ar Dānijas ugunsdzēsējiem. Jūs teicāt, ka viņi teica, ka būvmateriālos pašlaik tiek izmantots ļoti liels skaits dažādu ķīmisko vielu līdz ar to. Tas sarežģīja viņu darbu, un mēs pašlaik uh, domājām par kopīgiem noteikumiem šajā ķīmijas nozarē, tad gribētos zināt, kā tad izskatīsies, ka mēs paredzam vienāds noteikumus, kā mēs nodrošinām aizsardzību mūsu darbiniekiem. Tur taču noteikti pastāv kādas kolīzija, mm, konflikta iespējas. Un runājot par ietekmes novērtējumu, ja jūs sakāt, ka uh, ir grūti novērtēt, eh, cik eh, daudz jaunu darba vietu radīsies, bet eh, pastāv jau arī prognozes, ka 650 līdz 1,3 miljonu darba vietu var tikt pārcelt uz ASV. Paldies priekšsēdētājiem! Mans jautājums skar sabiedriskos pakalpojumus un valsts iepirkumu, kā arī garantijas. Daži runātāji prezidijā to jau pieminēja, bet es gribēju teikt, ka mēs negatīvu sarakstu neuzskatām par piemērotu instrumentu. Tas varētu tikt izmantots kā iegansts papildus liberalizācijas un privatizācijas spiedienam šajā jomā un to, cik lielā mērā pēdējo gadu neveiksmīgās privatizācijas ir ietekmējušas strādājošo tiesības, Mēs Eiropā daudzkārt esam redzējuši. Es domāju, ka ar TTIP eh, tiek um, runāts arī par pakalpojumu nolīgumu, un tas lielā mērā saistās ar uh, gads. Gads uh, līgumā to nebija iespējams panākt. Tagad mēs redzam, ka pilnībā tiek liberalizēts pakalpojumu sektors un pastāv arī neatgriezeniskama klauzula. Tāpēc, ja reiz liberalizācija ir notikusi, tad um, pārņemt to valsts kontrolē vairs nav iespējams. Es domāju, ka tas ļoti negatīvi ietekmētu pilsētas un komunas. Un es nedomāju, ka šādi pakalpojumi ir šķērslis tirdzniecībai. Tie ir svarīgi pakalpojumi Eiropas pilsoņiem. Tāpēc gribētu uzdot konkrēti jautājumu komisijai. Vai jūs varat garantēt, ka TTIP vai TIZA neradīs e, papildus piedienu privatizēt e, valsts sniegtos pakalpojumus? Un vai publiskajos iepirkumos joprojām tiks nodrošināti ekoloģijas un e, darba ņēmēju tiesība aizsardzības standarti. Merci, monsieur. Vorsitzender. Priekšstādātājiem, liels paldies par uh, šo pasākumu. Es uh, atklāti teikšu, ka neesmu par to sajūsmā, jo jāteic, ka mēs dzirdam te ļoti daudz negatīvā, un uh, tas saraksts ar negatīvajām lietām ir garāks nekā pozitīvie iegūmi. Un es domāju, ja mēs runāsim tikai par negatīvo TTIP, nekad nevainagosies ar pārakstīšanu. Bet eh, man krīt acīs, ka mēs te vienmēr runājam par jaunu darba vietu veido, veidošanu. Faktiski mēs jau pat attaisnojamies ar to, ka TTIP eh, radīs šīs darba vietas, bet varbūt vajadzētu padomāt, vai šīs darba vietas tiks saglabātas, ja TTIP. Uh, eh, Nu, tiks parakstīts vai mm, ne, netiks zaudētas eh, darba vietas, ja TTIP netiks parakstīts. Kas tad ir labāk, ka mums vispār vēl ir darba ņēmēji, nevis varbūt eh, pēc 20 eh, gadiem, kad mēs te diskutējam, ka visi ir izceļojuši uz Āziju. Nevajadzētu runāt tikai par negatīvajām lietām saistībā ar tīti. Labi, man tagad runātāju sarakstā ir septiņi cilvēki. Es noslēdzu šo sarakstu un tagad atskēlē kungam. Děkuji za slovo, já mám jenom jednu. Liels paldies, eh, priekšstādātāji. Man ir pavisam vienkāršs jautājums. Mēs zinām, ka šī, nu šis nolīgums starp ES un ASV likvidēs eh, tirzniecības netarifu barjeras. Uh, un mēs vienmēr esam apzinājušies, ka tas neskars un nepasliktinās veselības standartus, darba ņemē, darba apstākļus. Viss tas no līguma pašlaik ir izsvītrots, tomēr tās ir ļoti svarīgas garantijas. Un kā šis līgums var uzlabot tirzniecību, ja notiek tādas lietas? Uh, Es uh, esmu pētījis ES un Kanādas uh, brīvās tirzniecības nolīgumu, tajā ir vairāk nekā tūkstoši lapašu un arī nodaļa par darba ņēmēju tiesībām, kurā ir tikai piecas lapas. Un tur ir teikts, ka ILO konvencijas uh, arī turpmāk tiks ievērotas, tāpēc es gribēju saprast, kādas barjeras tad tiek likvidētas. Visi te runā tehniskos standartus autoražotājiem un tam līdzīgi bet vai tiešām tas būs tāds milzi lēciens uh, šajā brīvajā tirdzniecībā, kas tiešām radīs tik daudz tūkstošu jaunu darbu vietu? Liels paldies, un tagad Lopesas kundze. Gracias. E... Paldies. Paldies uh, par to, ka devāt man iespēju izteikties, un paldies arī runātājiem par viņu prezentācijām. Vispirms es gribēju saprast, kāpēc daudzi no jums vērtē šo nolīgumu kā ieguvumu mūsu nodarbinātībai un darba apstākļiem. Mm, es esmu dzirdējis skaitļus, ka miljons darba vietu tiek zaudēts, un kā gan mēs varam būt droši, ka tas tā nenotiks. Nu, tāpēc man ir trīs jautājumi. Kāpēc jūs uh, uzstājat uz ekonomisko modeļu izmantošanu, kas uh, samazina pieprasījumu un uh, vainagojas ar darba vietu zaudēšanu konkurētspējīgās nozarēs. Un ja mēs izvēlamies protekcionisku pieeju, kā mēs varam pamatot uh, tos simtus tūkstošu darba vietu, kas var tikt pazaudēti citās nozarēs? Ja nav demokrātisku institūciju, kas ļauj pastāvīgi pārskatīt uh, parakstītos nolīgumus, uh, Ja ir šāds eh, transatlantisks nolīgums, tad mm, tas pārkāp eh, Eiropas Savienības eh, nolīgumus, jo mm, Savienības finansētie projekti būtībā tad nāks par labu ASV, nevis Eiropas valstīm. ASV neievēro ILO konvencijas, neļauj uh, un cilvēkiem darboties arotbiedrībās, diskriminēt cilvēkus. Mm. Ir vairākas konvencijas, eh, kuras vēl nav ratificētas, un ir ārkārtīgi būtiski, lai mēs uzstātu, ka ILO konvencijas ir jāratificē. Un, protams, ka viņiem būs grūti izpildīt eh, šī līguma nosacījumus, ja viņi uh, ner neratificē konvencijas. Marīkums. Marīna, Marīna.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 Paldies, Lamberta kundze. Atvainojiet, bet eh, jūs eh, nepieteicāties pirms tam. Lūdzu, runājiet īsi. Paldies. Jā, es eh, vēlējos atgriezties pie sociālās dimensijas, jo mēs runājam mūsu, mūsu komitejā arī par sociālajiem jautājumiem. Veselības un sociālie dienesti ir viss apjomīgāk ir nodarbinātības jomā Eiropā un arī nākotnē būs eh, pieaugums eh, šajās darba vietās. Un šis ir eh, ļoti liels bažu avots. Ja mēs salīdzinām ar citam, tad mēs šeit runājam par to, kas tad ir tas atskaites punkts sadarbībai ticniecības un sadarbības jomā. Es domāju, ka ja mēs virzāmies uz priekšu, tad mēs vairs nevaram atgriezties pie agrākajiem eh, standartiem. Agrāk mums ir bijušas ļoti liels grūtības eh, definēt, eh, kas ir vispārīgu sabiedrības interešu pakalpojumu būtība. Mums nav tāda skaidra publisko pakalpojumu uh, definīcija vairākos uh, sektoros Eiropas Savienībā. Tātad, kādēļ šie pakalpojumi vispār ir iekļauti TTIP. Ja tie ir iekļauti, tad ir uh, sajūta, ka definīcijas pietiekami neatrunā. Um, tātad nav pietiekami atrunāt šīs definīcijas, un es domāju, ka sabiedrība būs ļoti atvieglota, ja šie pakalpojumi, pakalpojumi vienkārši netiks iekļauti TTIP. Sevišķi apdrošināšanas kompānijas, sociālās apdrošināšanas kompānijas noteikti jūtīsies ļoti atvieglotas, eh, ja nebūs šo elementu, jo pietrūksta nepieciešamās juridiskās skaidrības. Paldies, došu vārdu ekspertiem. Lūdzu, atbildiet uz eh, komentāriem, bet īsi. Paldies! Jautājums, eh, ko uzdeva Kumplas kundze Jā, nu, mēs e, esam vienmēr atbalstījuši dalībvalstis, kas e, paraksta divpusējus e, nolīgumus. Tie ir papildu nolīgumi kopējai politikai. Un ir svarīgi panākt investīciju garantijas jau kopš 50 gadiem Dalībvalstis ir parakstījušas eh, vairāk kā 1400 šādu divpusēju nolīgumu, kas ir centi no kopējo nolīgumu skaita. Un šie nolīgumi faktiski ir kā garantija investoriem. Tie veicina investoru uzticību un ir skaidrs, eh, ka šajā kontekstā tas eh, ir ļoti svarīgi. Nākamais uh, komentārs, uh, uzklausot šīs dienas diskusijas, um, konstatēju, ka mēs uh, daudz diskutējam par e ES 2020, par MVU, par to, kā izveidot labāku ietvaru tautsēmniecībai, lai būtu uh, cieša sasaiste ar iedzīvotājiem, un es domāju, ka TTIP būs eh, lieliski iespēja risināt šīs problēmas. Nākamais runātājs. Jā, paldies. Eh, nu, nav sacensības starp ASV un ES sistēmu, jo abās pusēs esam nobažījušies par sociālās sistēmas eh, drošību, par stabilitāti. Un ir nepieciešami, protams, sociālie standarti abās pusēs. Tālāk runājot par darba vietām, ir jārunā ne tikai par kvantitāti, bet arī par kvalitāti. Mēs nerunājam tikai par industriālajiem, um, indust, industriālajām darba vietām. Ne tikai mašīnu rūpniecībā um, būs nodarbinātība, tātad veselības un sociālajā jomā arī ir ļoti liels eh, nodarbinātības eh, potenciāls. Šeit jāliek galvenais uzsvers uz sociālo tautsamniecību. Vairāk kā 12% no darba tirgus ir saistīti tieši ar sociālo nodarbinātību. Un publiskā iepirkuma direktīva būs eh, kā garantija sociālo pakalpojumu sniedzējiem Un šis būs uh, gadījums, kad mēs varēsim runāt par pakalpojumu un nodarbinātības kvalitāti, un ne tikai par kvantitāti. Un runa nav tikai par ASV šobrīd šajā nozarē, tā saucamajā sociālajā biznesā. Ir interesētība no privātās uh, nozares, uh, un tajā pašā laikā ir bažas par to, ka sistēma nav pietiekami definēta. Tādēļ ir svarīgi panākt to, lai sociālajiem veselības eh, pakalpojumi netiktu iekļauti, jo ar tiem nevar tirgoties. Tālāk, eh, nākamā runātāja, paldies, jautājums par, eh, paš, par arotbiedrībām un pilsonisko sabiedrību, Jā, mums jau tagad ir novērošanas grupas, mums tāds jau bija Korejai, un tas ļoti labi darbojas. Šajās grupās, protams, ir jāizvērtē ilgtspējības aspekts un runājot tieši par pilsoniskās sabiedrības līdzdalību Es varbūt detalizā, detaļās neieslīgšu, bet jūs zināt jau, ko komisija veic caurskatāmības jomā. Mēs eh, visi esam viensprāts par to, ka ir nepieciešama caurskatāmība. Mēs eh, esam aizvien aktīvāki šajā jomā. Ir bijušas eh, diezgan pašas diskusijas par nodarbinātības apjomu un kvalitāti un par NAFTA ietekmi. Es domāju, ka nevajadzētu aizmirst runājot par naftu, ka mēs runājam par da dažādu līmeņu partneriem, runājam par Meksiku, ASV un Kanādu. Uh, ja mēs runājam šajā gadījumā, ir ASV un ES, kas ir viena līmeņa partneri. Uh, un tālāk nafta tika noslēgta pirms 20 gadiem starp dažādiem viņa partneriem, kamēr šobrīd ir uh, jauns nolīgums ar jauniem noteikumiem starp vienlīdzīgiem partneriem. Ir jāsaprot, ka šis nolīgums tiek slēgts citā kontekstā, mums nevajadzētu izmantot pagātnes modeļus um, un balstīties uz šiem modeļiem, uh, lai uh, paustu savu viedokli un to formulētu. Protams, uh, nodarbinātība ir svarīgs jautājums, taču es nevēlētos koncentrēties tieši uz skaitļiem. Uh, Šeit, šajā gadījumā, nolīgums eh, ir guvis atbalstu no nozerēm, un tas ir ļoti svarīgi. Paldies tam! Liels paldies! Bija diezgan daudz jautājumu. Es domāju, ka paši tiesāšākie bija par to, kādēļ tad mēs neesam pret TTIP. Nu, TTIP joprojām ir saruna procesā. Mēs esam pret uh, eh, setam. Sākumā es jau teicu, ka mums ir uh, sarkanās līnijas ISDS, jau strīdu risināšanas mehānismi, publisko pakalpojumu aizsardzība un uh, nodarbinātības eh, sadaļas uh, piemērošana. Es domāju, ka ir visnotaļ interesanta sasaiste starp šiem elementiem. Ja mēs runājam par ISDS, jeb strīdu risināšanas mehānismu, tad, tad būs eh, cita sistēma, kas parādīsies, ja mēs eh, piemērosim jauno nolīgumu un tā tālāk. Es domāju, ka nav pietiekami liels konsekvences, bet tas, eh, tā nav mūsu vaina. Mēs jau pret izniecību kā tādu nesam. Es domāju, ka Vairums Eiropas Savienības dalībvalstu vēlas tirgoties, un ja mēs nodrošinām jaunu pieeju tirgumu, tas ir lieliski, bet runājot tieši par standartiem, tajā brīdī jau rodas problēmas, un tas jau vairāk ir politisks, nevis ekonomisks jautājums. Domāju, ka mums vajadzētu tiekties uz augstiem standartiem. Ja mēs skatām rīču regulu, ja amerikāņi tam piekrīt, un es domāju, ka viņi piekritīs, eh, tad, eh, nu, nezinu, vai mēs varētu panākt uh, transatlantiskus rīču standartus, tas gan būtu lieliski, jo tad eh, būtu daudz vienkāršāk risināt problēmu šajā jomā. Tas pats par nanotehnoloģijām. Ja mēs varam panākt augstus standartus šajos jautājumos, tas būtu vienkārši lieliski, bet diskutēt par zemākiem standartiem nebūtu vēlams. Tālāk jautājumi par ILO ir astoņi e, pamatstandarti par publisko iepirkumu, par bērnu nodarbinātību, par, ne, par e, cīņu ar piespiedu darbu un tam līdzīgi, ne, nediskriminēšanu un citiem jautājumiem. Un tātad visām ILO dalībvalstīm būtu jāpiemēro šie standarti. Es domāju, ka e, kolēģis varētu to vairāk par to pastāstīt. Ir arī vēl daudz citu ILO standartu, un te man ir vesels saraksts esam nosūtījuši to arī nodarbinātības lietu ģenerāldirektorātam eh, komisijā. Tātad viņam ir bijusi iespēja iepazīties ar šiem ILO standartiem. Un tālāk par mītiem un patiesību. Nu, mēs eh, balstāmies uz faktiem. Mums ir demokrātiskas eh, lēmuma pieņemšanas sistēmas, mēs neko no zila gaisa neizgudrojam. Tātad jāsaprot, ka ir atšķirības starp eh, caurskatāmību un komunikāciju. Daudzi cilvēki padomē un komisijā nesaprot, ka tas nav viens un tas pats. Eh, komunikācija nevienmēr ir fakti. Un visbeidzot par eh, sociālo samitu jautājumu. Nu, ja mēs skatām Korejas nolīgumu, tad varam teikt, ka tas ir lielisks eh, par investīcijām un tā tālāk, bet eh, ISDS eh, tur nemaz neparādās. Tātad te nav minēti visi fakti, te nav minētas svarīgas lietas. Tātad, ja mēs vēlamies caurskatāmību, tad ir jāpasaka viss. Malstroms eh, kundze teica, ka caurskatāmība ir viņas DNS. Un tad Japāns pārstāvis eh, teica, eh, nu vai tad mēs varētu saņemt do, visus dokumentus par ES e un Japānas nolīgumu. Un tad viņa teica, nē, nu tik tālu jau nu gan es neiešu. Nu tad mēs redzam, ka konsekvences šeit nav. Paldies! Došu vārdu kolēģi kundzei. Bija daudz jautājumu par viņas tēmu. Daudz jautājumu tika uzdots ILO. Es redzu, ka daudz no tiem saistījās ar ASV ratifikāciju ILO konvencijām un ASV regulāri sazinās ar ILO, nodrošinot uh, atbilstību 98. gada deklarācijai, kuru ir parakstījuši visi ILO locekļi. Un ASV ievēro šos uh, principus, kas ir iekļauti deklarācijā, bet es gribēju paturpināt uh, citus, uh, citu runātāju sacīto par to, kā ir iespējams izmantot ILO instrumentus tirzniecības nolīgumos. Un to mēs varam DISO darba kārtība, kas piedāvā dažādus uh, instrumentus, astoņas ILO konvencijas, kas veido pamatu darba tiesībām. Un, un mēs redzam, ka tur pastāv zināms darba deficīts. Mēs redzam, ka dalība valstis tur daudz ko var darīt nozaru līmenī, mikro līmenī, bet to ir iespējams iekļaut arī tirzniecības nolīgumos tādie, kādā nozarē ir vērojami trūkumi. Un tirzniecības nolīguma paver durvis arī sadarbības eh, mehānismiem. Un, protams, mēs eh, raugoties uz nafta nolīgumu, ir eh, iespējams izmantot mācības stundas no šī nolīguma. Uh, saprotot, ka dalību valstis var uzlabot sadarbību, apmainoties ar labāko praksi, iesaistam, iesaistot arī pilsonisko sabiedrību darba standartu uzlabošanā. Bet es domāju, ka visi veikti ietekmes novērtējumi, kas uh, tiek veikti ex ante, nesniedz uh, pietiekam pārskatu, tāpēc uh, papildus veids, uh, varētu būt uh, veikt šos eksante novērtējumus, lai saprastu, kādas eh, varētu būt problēmas, kuras tad arī tiek risinātas parādīšanās gaitā. Un, protams, ir nepieciešami arī īstenošanas uzraudzības mehānismi. Daži uzdeva jautājumus eh, par piemēriem. Es minēju trīs piemērus savā prezentācijā. Uh, stāstot, ko nozīmē pirms ratifikācijas pasākumi. Daudzas dalībvalstis eh, izmanto tiesību aktus, lai uzlabotu darba tiesības savā valstī. Tas tā notiek arī Meksikas gadījumā, bet mēs esam veikuši arī, veikuši arī citas pētījumus un redzam ievērojumu uzlabojumu saistībā ar ASV un Kambodžas tirzniecības nolūku. Un kā es eh, teicu par konsekvenci, Šāda konsekvence starp pilota instrumentiem pastāv, bet eh, viena no lietām, kuras es mēģināju skatīt savā prezentācijā, runājot par konsekvenci, no tirzniecības nolūkos ir tāda, ka ir ka formulējumi tirzniecības nolīgumos ir ārkārtīgi sarežģīti, kas eh, apgrūta no īstenošanas uzraudzību. Un ir svarīgi ne tikai īstenot uh, noteikumus, bet uh, arī uzraudzīt to īstenošanu un uh, paredzēt sodus, ja ir notikuši pārkāpumi. Labi, un tagad dosim vārdu Ignācijam. Uh, well, thank you very much. I... Liels paldies. Manuprāt, tika uzdoti daudz jautājumu arī man un tāpēc nesodiet mani bārgi, ja es aizmirstu uz kādu no tiem atbildēt, bet darīšu visu, ko varu, lai atbildētu pēc iespējas vairāk jautājumiem. Mēģināšu struktūrēt savas atbildes četrās kategorijās. TTIP ieguvumi, riski, pētījumi, un eh, darba sadaļas jautājums, bet pirms es pievēršos eh, tam, es gribēju skaidri teikt vienu lietu. Šīs ir sarunas, kas notiek starp līdzvērtīgiem partneriem, un Eiropas Savienībai nevajadzētu būt kompleksiem risinot sarunas ar ASV. Tā nav uh, konvencija, kurā ASV varēs uh, uzspies savu modeli ASV, un tāpat arī Eiropa nevarēs uzspies savu modeli ASV. Šis uh, būs līdzsvarots nolīgums tādā ziņā, ka divas demokrātiskas sistēmas pilnībā ievēro viena otras vērtības, un, protams, ka šīs vērtības ar ASV atšķiras, jo uh, Viņi ir veikuši dažus nedemokrātiskus soļus, bet šīs atšķirības paliks. Mēs koncentrēsimies uz tām jomām, kur mūsu vērtības ir līdzīgas. Un viens veids, kā to paveikt, ir panākt lielāku regulatīvo sadarbību. Ja šis nolīgums netiks Eh, pat ja ASV neratificēs ILO konvencijas, tas nekādā gadījumā nepasliktinās eh, darba tiesību situāciju mūsu valstīs. Mēs eh, šajās jomās nepiekāpsimies un neapdraudēsim savus darba standartus. Daži no jums pauda skepsi par to, ka šis nolīgums varētu radīt draudus MVU vai vai pie, palielināt regulējumu, un es mēģināšu to ilustrēt ar dažiem piemēriem. Pat ja jums Eiropā ir neliels uzņēmums, kas ražo ģeneriskas zāles vai medicīnas ierīces, un te mēs runājam par nozarēm, kur MVU ir ļoti svarīgi, tad, lai eksportētu šos produktus uz ASV, Tiem ir jāiziet pārbauda pārtikas un zāļu administrācijā, kaut arī šādas pārbaudes jau ir veikušas atbildīgās iestādes Eiropas Savienības dalība valstīs. Ja jūs vēlaties eksportēt Beļģijas ābolus uz ASV, jums ir jāiziet sarežģītas birokrātiskas procedūras, kas var prasīt 5-6 gadus, lai jūs saņemtu šādu eksporta atļauju Tie ir tie elementi, kas ir mūsu regulatīvajā režīmā un kas nav nekādi saistīti ar aizsardzību. Mums ir jāgādā par to, lai mēs sakārtotu likumdošanu pašu mājās un jāraugās, lai tā arī tiktu pien, pienācīgi īstenot un neradītu liekas kavēšanās. Bet ja jūs runājat par aizsardzības līmeni, tas nemainīsies. Un Mēs runājam arī par ķīmijas nozari. Varbūt mēs uh, varēsim identificēt dažus elementus, kur ir iespējams izvairīties no nevajadzīgas zinošanas regulatīvajām iestādēm, bet mēs nevēlam, nevēlamies apdraudēt rīču īstenošanu. Mēs zinām, cik grūti bija apstiprināt uh, šo. Re... Mēs ļoti priecātos, ja ASV pārņemtu rīču regulu, bet mēs nevaram to viņiem uzspiest. Un ja jūs raugāties uz ražošanas sektoru, jūs zinat, ka tarifu likvidēšana un regulatīvo izdevumu samazināšana varētu ļaut uzlabot uh, Eiropas Savienības eksp eksportu uz ASV. Tā ir appusēji izdevīga situācija, bet kur tad ir riski, kādas ir jomas, mm, kur jūs uh, saredzat bāžas, ka šis uh, nolīgums varētu apšaubīt uh, Eiropas uh, sociālā modeļīgumus valsts pakalpojumi. Runāsim skaidru valodu. Mēs nekādu mm, saistību mm, regu, liberalizēt eh, valsts pakalpojumus neesam uzņēmušies. Jūs runājat par eh, pozitīvu vai negatīvu sārakstu, un demokrātiski būs iespējams pat tos pakalpojumus, ko pašlaik nesniedz valsts sektors, tas nākotnē to varētu darīt. Tas atbalst, atbilst arī mūsu saistībām PTO. Tāpēc nav nekādu bāžu par valsts pakalpojumiem. Es zinu, ka mani kolēģi arotbiedrībās vēl nav pilnībā pārliecināti, un šo diskusiju var turpināt detalizētāk, bet es esmu pārliecināts, ka mums Mm, ir tiesības uh, un arī nākamajām valdībām ir tiesības lemt par to, ka sociālie pakalpojumi, ko šobrīd sniedz uh, privātais sektors, varētu tikt sniegti valsts uh, sektorā. Katrs šo lēmumu pieņem pats tālāk par valsts iepirkumiem. Nevajadzētu aizmirst, ka tā ir viena no mūsu galvenajām interesēm šajā nolīgumā. Daudzas valdības uh, Eiropā uh, īsteno valsts iepirkumu bez nekādas diskriminācijas, bet tas pats neatiecas uz Eiropas uzņēmumiem, kas mēģina piedalīties valsts iepirkumos ASV. Un arotbiedrības te ir norādījušas, es domāju, ka arī daži šajā komitejā apzinās, ka valsts iepirkuma direktīva bija sarežģīts process, tās apstiprināšana, un mēs piekritām, ka vides un sociālos kritērijus ir iespējams izmantot uh, valsts iepirkumos, un tas nekādi neapdraudēs arī mūsu vienošanos ar ASV. Tur ir ļoti plaši formulējumi par mūsu publiskā iepirkuma direktīvām. Tālāk par strīdu risināšanas mehānismu ne, neieslīgšu garos paskaidrojumos par šo mehānismu, jo Eiropas komisija drīz nāks klajā ar ziņojumu par šīm konsultācijām. Un es zinu, ka jūs tas interesē, bet es par to šodien nerunāšu. Par to būs iespējams parunāt citu reizi tālāk par pētījumiem. Daudzas, daudzi pētījumi par TTIP potenciālo ietekmi ir veiktas, bet, protams, ka tas ir bijis ir, iespējams ierobežotā apjomā, jo sarunas par nolīgumu vēl nav pabeigtas, bet vairums šo pētījumu uzrāda ieguvumus, kas parādās arī CP studijā, ko pētījumā, ko pasūtīja komisija, mēs redzam, ka tas varētu nodrošināt 0,5% uh, IKP pieaugumu gadā. Un desmit gados, lai pilnībā ņemtu vērā notiekošās pārmaiņas, mēs uh, redzam, ka ietekme būs 0,5%. un, protams, ka šī ietekme būs nekavējoša. Veicot ekonomisko analīzi, ir jāņem vērā dažādi faktori, un mēs redzam, ka šāda ietekme būs eh, pēc desmit gadiem. Jā. Mēs uh, esam bijuši ļoti rūpīgi, lai savos pētījumos neiekļautu konkrētas skaitļus par to, cik darba vietu šis nolīgums radies, jo runājot godīgi, uh, ir ļoti grūti veikt precīzes prognozes par to. Tomēr šobrīd dati rāda, ka 5 miljoni darba vietu Eiropā ir atkarīgi no tirzniecības ar ASV. Un tā kā šī nolīguma rezultātā tirzniecība ar ASV ievērojami pieaugs, mēs uh, uzskatām, ka pieaugs arī nodarbinātība. Uh, bet pašlaik ir ļoti grūti pateikt eh, tieši kāda būs ietekme. Un es saprotu, ka jūs eh, apzināties, ka vienmēr ir eh, vērts raudzīties ne tikai uz prognozējošiem pētījumiem, bet arī uz pētījumiem par jau esošiem tirzniecības nolīgumiem. Marisa mm, teica, es nekomentēšu nafta nolīgumu, jo, kā jau teica Marisa, nosacījumi līgumā starp Meksiku un uh, ASV un līgumā starp ES un ASV ir ļoti atšķirīgi, bet uh, balstoties uz nesen noslēgtajiem mm, tirzniecības nolīgumiem pēdējiem trim Dienvidkoreju, tad risinot uh, šīs sarunas mēs ļoti bieži viesojāmies parlamentā un, un tika daudz runāts par to, kā tas ietekmēs Eiropas ražotājas automažī, automašīnu nozari. Tika teikts, ka būs milzīgs tirzniecības uh, deficīts par sliktu Eiropai, bet tagad, trīs gadus pēc uh, līguma pārakstīšanas, ir ievērojami pieaudzis ES uh, eksports uz Koreju. Un tas notiek vairāku iemeslu dēļ. Tagad mūsu tirzniecības bilance Dienvidkoreja ir pozitīva, un tas parāda, ka Eiropai šis līgums ir nācis par labu. Nav nekādu iemeslu uzskatīt, ka mēs nevarēsim noslēgt līdzsvarot līgumu ar ASV, kas sniegs labus rezultātus. Tālāk par darba tiesību sadaļu nolīgumā pirmkārt. Mēs nesakam, ka tas, kas ir panākts CETA, ir pabeigts līdz galam. Un, protams, ka mēs šajā līgumā varam mēģināt ņemt vērā abas pieejas, bet es pakomentēšu īstenošanas noteikumus. Korejas nolīgumā ir juridiski saistoši noteikumi par darba ņemēju tiesībām, turklāt pastāv neatkarīga ekspertu uh, grupa, kas um, uzrauga šī nolīguma noteikumu ievērošanu. Nu, protams, mums vēl ir. Mēs uzskatām, ka tirzniecības sankcijas um, nav īstenošanas uh, elements bet mēs vēlamies nodrošināt, lai ikreiz, kad tiek pārkāpti vides standarti vai ILO standarti, lai šie gadījumi tiktu darīti zinām publiski un valsts, uz valsti tiktu izdarīts eh, spiediens, lai tā pildītu šīs normas. Protams, ka ASV uh, eh, var saskarties ar sankcijām, tādas gan pagātnē nekad nav piemērotas, bet uh, pašlaik uh, ir iestājusies uh, arbitrācijas uh, stadija, un, un tur tiek skatītas dažādas uh, apsūdzības, bet tikai tad, ja īlo principi negatīvi ietekmētu tirzniecību, tad mm, šo strīdu ir iespējams skatīt tiesā. Ja viņi pārkāpj ILO pamatprincipus, tad tas var būt par iemeslu strīdam, un tad nav būtiski, vai tas ietekmē tirzniecību vai nē. Piemēram, Korejas gadījumā mums abiem ir brīvās tirzniecības nolīgumi ar darba tiesību sādaļu, un viena no galvenajām bažām, kas uh, saistās ar Koreju, ir uh, arotbiedrību aizliegums valsts sektorā, un ir grūti iedomāties, eh, kā šādu jautājumu var skatīt eh, attiecībās ar ASV, jo jebkurā gadījumā var gadīties tā, ka tas eh, negatīvi ietekmēs tīrzniecību. Es domāju, ka mēs atradīsim pareizo pieeju, bet ja uh, ASV, nevar tā teikt, ka ASV vienošanās nav īstenojamas mūsu. Ir.